parlamentu komisiju un uh, padomu. Tāpēc es vēlētos uh, jūs aicināt balsot par šo dokumentu tādu, kāds tas ir pašreizajā versijā. Lielas paldies!